kolēģi, atsāksim darbu un uzklausīsim uh, dažādo semināru secinājumus un pēc tam būs iespēja deputātiem piedalīties debatēs. Como les decía, eh, se han celebrado tres eh, workshops mums notika trīs uh, semināri, tie notika vienlaicīgi, paralēli un apsprieda dažādus jautājumus. Un uh, mēs visas būtu vēlējušās piedalīties katrā no šiem semināriem, bet eh, nu, mēs eh, darba procesā mācāmies, un varbūt nākamgad, kad eh, notiks šāds statotiskai sieviešu dienai veltīts pasākums, mēs padomāsim par formātu, kurā varētu plašāk piedalīties šajās diskusijās. Un tagad es Eh, došu vārdu eh, semināru vadītājiem un vispirms uzstāsies Urtasuns kundze. Kungs es atvainojos. Jā, pateicos par iespēju uzstāties. Es stāstīšu par pirmo uh, semināru, un ja kaut ko aizmirsīšu, tad semināru dalībnieki varēs papildināt manis teikto. Mēs uzklausījām parlamentu deputātu, pilsoniskās eh, sabiedrības pārstāvs, mēs runājām par vardarbību, par sievietēm, um, eh, patvērumu meklētājām, mēs eh, runājām par to, ka ir jāpieliek punkts nesodāmībai, jāizteno konvencijas, par to runāja arī kolēģi no uh, Kipras. Tāpat tika runāts par dažādiem juridiskiem aspektiem, juridiskām pieejām dalību valstīs. Kolēģi no Rumānijas informēja, ka Rumānija tagad cenšas īstenot Stambulas konvenciju, un tās ir labas ziņas. Tāpat kolēģi no Grieķijas stāstīja par Grieķijas pašreizējo pieredzi. 800 tūkstoši bēgļu ir uh, valstī ieradušies un tagad jādomā par to, kā palīdzēt sievietēm un bērniem. Viņas bieži vien ir atstātas novārtā un um, uh, saņems uh, atbalstu tikai no vietējiem iedzīvotājiem. Kolēģi no Portugāles norādīja, ka atsevišķos gadījumos eh, ir problēma tāda, ka ir labi tiesību akti, Stambulas konvencija, bet, diemžēl, šie tiesību akti nevienmēr tiek īstenoti dzīvē. Un šāda situācija, diemžēl, ir daudzās dalību valstīs, un tas attiecas arī uz sieviešu situāciju. Kolēģi no Francija stāstīja par to, ka bēgļu um, atbalsta aģentūrā ir izveidota īpaša grupa, lai sniegtu palīdzību sievietēm. Uh, kolēģi no uh, Eiropas parlamenta Julija Vārda uh, norādīja, ka problēmas, ar ko šodien saskaras uh, sievietes bēgles, ir tas, ka plašsaziņas līdzekļi un pat parlamenta deputāti ir maz informēti par reālo situāciju. Un tādēļ šī informācijas izplatīšana ir īpaši nozīmīga. Mēs uzklausījām arī Nīderlandes prezidentūru un Es arī, mēs uzklausījām arī sieviešu bēgļu uh, komisijas uh, pārstāvu Džafas kundzi, stāstīja par uh, afgāņu sievietēm, kuras iebrauc Eiropas Savienībā ar bērniem, un tad viņām, uh, viņas tiek ievietotas uh, bēgļu uzņemšanas centrā, kopā ar vīriešiem saskaras ar vardarbību, daudzos gadījumos seksuālu vardarbību un sievietēm ir jāorganizējas pašām, jā, pašām sevi jāapstargā. Un Rākela Rēlija no sieviešu bēgļu komisijas norādīja uz tādiem faktiem, ka 55% no Uh, sievietēm bēglēm uh, saskaras ar seksuālu vardarbību, viņas bieži vien bēg no savām valstīm, no piespiedu laulībām un citas vardarbības, un uh, bieži citreiz viņām pat ar seksuāliem pakalpojumiem jāmaksā par uh, pases iegūšanu vai citiem pakalpojumiem, un, diemžēl, šīs sievietes nesaņem aizsardzību pat bēgļu uh, uzņemšanas centros, un mēs par šo uh, situāciju arī runājām ar uh, Hanibals kundzi, un Rēlīs kundze norādīja, ka pastāv vadlīnijas par to, kā novērst uh, seksuālu vardarbību bēgļu centros, bet tie, uh, šīs vadlīnijas netiek īstenot, sievietēm ir nepieciešams atsevišķas tolets un, un, un citi pasākumi, ko var īstenot, bet kas netiek īstenot. Uh, un uh, ir jāsniedz veselības aprūpe eh, šiem cilvēkiem arī viņu valodā, lai tām nebūtu jāizmanto uh, kontrabandistu pakalpojumi, lai sazinātos ar varas iestādēm. Un tāpat ir nepieciešami arī tādi mehānismi, kas uh, nodrošināt sūdzību eh, saņemšanu un izskatīšanu par šādu eh, dzimumu vardarbību. Eh, pašreizējā sistēma, diemžēl, sievietēm rada apdraudējumu un mums ir jāveic steidzam pasākumu. Paldies! Paldies Urtasun kungam! Pateicos par Urtasuna. Uh, Uh, kunga sniegto pārskatu. Tagad vārds Ajuto kundzei, kura runās par uh, veselības aprūpi bēglēm un patvērumu meklētājām. Paldies! Uh, mūsu darba grupa bija nedaudz tehniskāk mēs runājām par uh, sieviešu bēgļu veselības aprūpi. Ir skaidrs, ka Eiropa saskaras ar milzīgu migrantu pieplūdumu. Šie cilvēki bēg no kara, uh, māsu slepkavībām, dzimumu vardarbības, un sievietes ir eh, tā vismazāk aizstargātā iedzīvotāja grupa šai kontekstā. Uh, eh, tīpaši apdraudētas ir eh, vientuļas sievietes, uh, sievietes mātes, kuras baro bērnus ar krūti, tāpat uh, invalīdi, gados vecāki cilvēki visi šie veselības aprūpas jautājumi ir jāuzskata par eh, primāri svarīgiem. Un mēs izskatījām seminārā daudzus būtiskus jautājumus. Pirmkārt, kāda veida instrumenti ir Eiropas Savienības rīcībā un ko mēs darām? Pastā direktīvu par starptautiskās aizsardzības nodrošināšanu, kurā ir noteikts, ka eh, šīm personām ir tiesības uz veselības aprūpī ārkārt, saņemot ārkārtas palīdzību un palīdzību slimības gadījumā. Un ir jānodrošina tāda pati piekļuva veselības aprūpē kā attiecīgās valsts pilsoņiem. Taču, diemžēl, tā tas nevienmēr ir praksē. Tālāk ir eh, jāsniedz psiholoģiskā palīdzība cilvēku ties, tiesniecības upuriem. Eiropas Savienībā pastāv tiesību akti, juridiski instrumenti, bet ir daudz eh, klupšanas akmeņu. Kādēļ visi šie dokumenti netiek īstenot? Daudzos gadījumos tie paliek vienkārši uz papīra visi šie pasākumi. Šorīt saņēmām datus no UNICEF. Mm, tie ir 16, tie ir dati par šā gada februāru. Līdz šā gada februārim sieviešu un bērnu skaits ir strauji pieaudzis. Tas ir divkārt pieaudzis salīdzinot ar situāciju, kāds bija migrācijas krīzes uh, sākumā. Šogad ir bijuši 60% ieviešu un bērnu iebraucēju vidū, līdz šim tie bija tikai 27%. Sievietes saskaras ar vardarbību no cilvēku kontrabandistu grupu puses un tika eh, tagad arī norādīts, ka Eiropa kļūst hermētiski noslēgta bēgļiem, bet eh, tā nav hermētiski noslēgta pret uh, noziedzīgo grupējumu īstenoto kontrabandu. Un ir nepieciešams izveidot struktūras atbalsta dienestus, kurās strādātu kvalificēti speciālisti, lai varētu strādāt ar šādas vardarbības upuriem. Ir nepieciešams sievietes tūki, eh, kuras varētu sniegt nepieciešamo informāciju bēgļiem. Eh, tāpat eh, izskanēja seminārā tas, ka mēs saņemam ļoti maz tiešas informācijas no sievietēm bēglēm. Mēs saņemam pastarpinātu informāciju daudz biežāk. Un uh, šeit uh, parādās vēl viena problēma. Mēs ļoti maz ko zinām arī par šiem um, nepilngadīgajiem, kuri uh, ceļo bez pieaugušo pavadības. Mēs par šiem bērniem arī ļoti maz zinām, mums nav pieeja viņu pārdzīvotajam bet ir ļoti daudz vīriešu arī policisti, karēvi, un tas satrauc šīs sievietes. Visi darbinieki ir praktiski tikai vīrieši policijā, tā tas ir. Un viņi arī ir pārstāvēti šajos bēgļu uzņemšanas centros, ir ļoti daudz vardarbības, Tādēļ nepieciešams būtu piesaistīt vairāk sieviešu šādam darbam. Tāpat netiek pie, nodrošināts pietiekams telpu apjoms sievietēm šajos bēgļu uzņemšanas centros. Šie cilvēki, kuri jau ir cietuši no vardarbības, jūt nepieciešamību pēc drošām vietām, drošām telpām, ir jāsniedz um, aprūpe jādomā par sieviešu vajadzībām, par sievietēm, kad tiek izsniegts pārtika, jo daudzos gadījumos jāstāv rindā 4-5 stundas augstumā lietu, lai vienkārši saņemtu pārtiku. Šāda situācija ir nepieļaujama. Un, ja šādos apstākļos atrodas grūtnieces un slīmi cilvēki, ir jānodrošina pie, piekļuvē ūdenim, uh, Uh, sanitāriem pakalpojumiem. Šīs uh, sievietes uh, pak ir pakļautas stresam un tas uh, paaugstina komplikāciju risku grūtniecības gadījumā un apdraud arī um, topošā bērna veselību. Ir jādara daudz kas, lai novērstu ilgtermiņa problēmu rašanos, bet tādēļ ir jālikvidē daudz šķēršļu, jāpārvar kultūras atšķirības, ir jāapmāca sievietes un personāls skaidrojot, kā sazināties ar bēgļiem. Tāpat ir nepieciešama bezmaksas pre un perinatālā aprūpe Tāpat seminārā tika norādīts, ka ir steidzami jāpārsvar tiesiskie, juridiskie šķēršļi, um, kas liedz uh, veselības aprūpas saņemšanu, tīpaši sievietēm grūtniecēm. Ja ir nepieciešama ārstēšanās slimnīcā šādām sievietēm, tad daudzos gadījumos šīs sievietes vienkārši atsakās doties uz slimnīcu tranzītvalsti. valsti Daudzkārt eh, tam ir eh, juridiski, administratīvi iemesli, citreiz arī vēl eh, ekonomiski iemesli, bail atpalikt no grupas, ar ko šīs sievietes ceļo kopā. Tāpat veselības aprūpes pakāpojuma apjoms ir jāpalielina, jāpalielina to pieejamība un uh, jādomā ne tikai par uh, veselības aprūpes sniegšanu noteiktos centros, noteiktās valstīs, bet ir jādodas pie šiem cilvēkiem uz vietām, jāsniedz viņiem palīdzību uz vietas. Mēs uzklausījām dažādu organizāciju pārstāvji, mēs uzklausījām ārsti bez robežām pārstāvi, uh, tāpat uh, organizācija Emergency, un uh, tika norādīts, ka daudzās valstīs ir virkne trūkumu šobrīd konstatēti. Uzklausījām brīvprātīgos, kuri ir glābuši daudzu cilvēku dzīvības. Un nedrīkst pieļaut, ka tas ka mēs ieslīkstam administratīvo procedūru purvā un ka tas viss atstāja ļoti negatīvu iespaidu uz uh, šiem cilvēkiem. Un noslēgumā ir ļoti svarīgi nodrošināt piekļuvi veselības aprūpē visām sievietēm bēglēm Eiropā Viņām ir uh, ļoti atšķirīgas uh, vajadzības, ir dažādi riski, kas saistīti ar um, dzimumu vārdarbību, grūtniecību un citiem aspektiem. Ir jāizveido specializēti dienesti, kas var risināt šādus uh, dzimumam specifiskus jautājumus. Ir jāpalīdz visiem cietušajiem. Gracias, senora Ajuto. Lielas paldies. Paldies, Ajuto kundze, un tad noslēgumā. Secinājumi no trešās darba grupas lūdzu. Paldies, saka Bjorkas kundze. Paldies Katrīnai Bērderei un citiem Viņas eh, runāja kā ekspertas manā darba grupā. Jā, jā, uzlieciet noteikti taustiņas, es runāju galvā zviedru valodā. Darba grupā piedalījās pārstāvis no dažādām valstīm. Un mēs pievērsāmies tādai lietai kā integrācija. Mēs runājam par pētījumu, kas ticis veikts šajā saistībā, apspriedām vairākus atsevišķus punktus un tos pieminēšu arī tagad. Skaidrs, ka integrācijai jāsākas ar piekļuvi. ar šo ceļu un to, kā jūs uzņem starptautiskā sabiedrība. Protams, tālāk tas nosaka to, cik veiksmīgi īstenosies integrācijas Mm, procesu. Ja jūs gūstat tādu pozitīvu tēlu, pozitīvu ainu, ierodoties, ja pieredze ir pozitīva, nu tad tālāk arī ir uh, lielāks iespējas, ka būs uh, pozitīvs process. Vēl viena doma, kas tika pausta, bija tas, ka nedrīkst zaudēt laiku. Uzreiz jāsāk mācīties valodu, jā, jāiesaistās izglītības sistēmā Un sievietes loma ir vienkārši nenovērtējama tā, pēc tam tālāk ģimenes integrēšanas procesā. Vēl runājām par labklājības aspektiem. Nu, protams, viens no šādiem aspektiem, lai nodrošinātu labklājību dzīvi, ir pajumte, tātad dzīves vieta, tā lai visa ģimene varētu būt, nu, atrasties tādā labā mājvietā, tā lai no tās tad varētu doties tālāk un integrēties sabiedrībā. Valoda izglītība, tas ir tad nākamais solis. Izglītība, protams, tāpēc, ka jums ir vajadzīgs diploms, kas tad taptu atzīts, ir vajadzīga valodas apmācība kas savukārt tālāk ļauj integrēties darba tirgū. Un migrantu sievietes jāsaka, nu tieši šai procesā sastopas ar rasismu, ar aizspriedumiem, un tāpēc mums jāstrādā plecu pie pleca, lai no šāda veida rasistisks uztvers tiktu vaļā. tika arī teikts, ka pastāv, protams, plaisa atalgojumā, atšķirības atalgojumā. Un sievietēm, kas ir, piemēram, migrantas Zviedrijā, šīs atalgojums ir vēl mazāks nekā tam, kas ir dzīvis. Tātad, kas ir dzimuši Zviedrijā, tātad, nu, lūk, saistīts ar izcelsmi. Jo tāpat jau šīs algas nereti nav pārāk augstas nu, jāskatās arī uz to, kā tad darbojas šīs labklājības sistēmas, vai tās var dabūt brīvu, tā, kad tas vajadzīgs, vai tās var vienlaikus mācīties, vai tās var aprūpēt bērnus, vai, piemēram, savus vecākus, kas ir viņu aprūpē. Vēl viena lieta, kas tika uzsvērta mūsu darba grupā seminārā, bija ģimenes atkal apvienošanās. Tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi integrācijai Jo, ja jūs dzīvojat kaut kur bez savas ģimenes, tad kā gan jūs varat pievērsties integrēšanās procesam? Un nu, tas tā tad ir tas svarīgākais punkts. Jo nedrīkst arī turklāt būt tā, ka bērns piespied dzīvot prom no vecākiem. Tāpat runājām arī par par piekļuvu veselību, soci, dalībvalstu veselības aprūpas sistēmām, līdzīgi kā jūs otrā darba grupā. Runājam arī par drošību. Uzņemšanas valstīs jānodrošina tas, ka tās, kas ievietas no jauna, netiek pakļautas kaut kādai nedrošībai, apdraudējumiem. Jo, ja sievietes atkal no jauna tiek pakļautas šādam riskam uzņemšanas valstīs, tad tādā gadījumā, ka uzņemšana, ko organizē policija, tiesa iestādes un tā tālāk, var nodrošināt kaut kādu veidu palīdzību šādos gadījumos, jo, nu, tas ir vēl viens tāds ļoti svarīgs integrācijas aspekts. arī pilsoniskai sabiedrībai šeit spēlējama liela loma attiecībā lūk uz migrantu sieviešu integrēšanos praksē esam piedzīvojuši, ka ir virkne pilsonisko sabiedrību iniciatīvu, kas tiek īstenotas, un tieši pateicoties iedzīvotājiem, pilsoniskajai sabiedrībai, varam uzzināt par vajadzībām, kas pastāv šīm sievietēm. Diemžēl šai darbā mēs nereti nesadzirdam pilsoniskās sabiedrības balsti. Nu, un tad, protams, tiesu sistēma. Juridiskā palīdzība, konsultācijas ļoti svarīgas Jo ir taču mm, cilvēki beigās, kas nemaz nezina, kādas ir viņu tiesības, uz ko viņiem ir tiesības, tad viņi arī nevar tālāk integrēties. Un tātad, lūk, šie juridiskie jautājumi arī visai nozīmīgi. Nu, un noslēgumā teikšu lūko. Mm, apskatāmajā ziņojumā Mēs runājam par to, cik svarīgi tātad ģimenes atkal apvienošanās, bet šīs tiesības daudzās dalībvalstīs netiek respektētas. Nu, piemēram, manā valstī Zviedrijā mēs domājam, ka ir ārkārtīgi svarīgi pielikt punktu diskriminācijai un aiz, aizspriedumiem, ar ko sievietes migrants sastopas mūsu sabiedrībā. Nu, lūk, to, par to runājām darba grupām un paldies visiem, kas piedalījās šīs grupas darbā. Paldies! Muchas gracias, señora Bjork. Y ahora como. Lielas paldies, Bjorkas kundze. Nu, lūk, dzirdējām, kas norisinājās semināros, šais trijos semināros. Nu, un tagad dosim vārdu runātājiem debates. Esam jau izveidojuši runātāju sarakstu, bet, ja vēlaties tomēr vēl tajā e, iekļauties, nu tad aizpildiet eh, šo nelielo anketu, šo nelielo veidlapu un iesniedziet sekretariātam. Un, lai pēc iespējas vairāk cilvēku varētu izteikties, lūkšu runātājus nerunāt ilgāk par trim minūtēm. Pirms, vispirms došu vārdu Sesilai Kjengai, kas ir eh, Liba komitejas referente Eiropas parlamentā ko tā teikt kolēģi, draugi, māsas. Ārkārtīgi priecājos būt ar jums šodien šeit. Labi, ka varam kopīgi, kopīgi svinēt 8. mārtu, tātad starptautisko sieviešu dienu, un e, vēlējos jums teikt, ka es tiešām esmu apņemības pilns cīnīties pret visa veida dzimumu diskriminācijas e, jautājumiem. Uh, ir tik ilgi gadsimtiem tikušas pazemotas sievietes, bērni, meitenes, kam ir bijusi vajadzīga starptautiskā aizsardzība, un neaizmirsīsim, ka lielākā daļa sieviešu, kas dodas bēgļu gaitās, nemaz nenonāk līdz, līdz patvērumam Eiropā. Viņu ceļš nereti noslēdzas traģiski daudz agrāk tās, kas tomēr nonāk šeit, nereti tomēr saprot, ka šis patvērums nebūtu nav tik drošs patvērums, un tāpēc ir jāpieliek punkts varda dzimumu vardarbībai. Tas tā, tā šobrīd turpinās tranzītu valstīs un turpinās arī uzņemšanas centros. Sievietes, kas pieprasa patvērumu, eh, nu, ir tiesīgas uz īpašu aizsardzību, arī viņu vajadzības ir atšķirīgas no vīriešu vajadzībām. Piemēram, ja runājam par pirmo uzņemšanas punktu, ja pirmo posmu, viņiem vajadzīgi pakalpojumi, patvērums, kas ir piemērots tieši sievietēm, un viņām ir vajadzīgs arī um, psiholoģisks atbalsts visa veida aizturēšanas ir jāatceļ attiecībā uz sievietēm un bērniem. Viņam ir vajadzīga palīdzība arī procesa īstenošanā tieši no darbiniecēm sievietēm. Un jāpārliecinās, ka tās saņem palīdzību sociālās iekļautības un integrācijas posmā, tā lai būtu atvieglota piekļuva darba tirguma izglītībai, jo sievietes ir attīstības virzītājs spēks, sievietes ir pasaules nākotne. Mērijas Hanibola ziņojums, par ko notiks balsošana nākamnedēļ Strasbūrā, ir e, nāk no FEM komitejas, pašins, tas ir atzinums par pašinicitīvas ziņojumu, es esmu līdzreferenta, kas strādā pie šī ziņojuma. Šis pats pašinicitīvas ziņojums kā tāds kalpos kā ietvers tālākai migrācijas politika izstrādē tā, lai tā atbilstu pamatvērtībām. Un es gribētu pievienoties aicinājumam, ko izteica Mērija Robinsona. Mums kā sievietēm jāpanāk, ka mūsu balss tiek saklausīta, tīpaši Eiropa padomē 7. un, 7. Eh, un 18. un 19. martā. Šeit uz spēles tiek likta mūsu nākotne un Eiropas reputācija. Ja nedrīkst pieņemt tuvredzīgus politiskus lēmumus, uh, kur tiktu aizsargāti tikai ārējās robežas, samazinātas bēgļu plūsmas un tam līdzīgi. Migrācija kā parādība ir jāpārvalda, bet nevis pret to ir jācīnās. Pārvaldība ir vajadzīga īstermiņā, lai pārvaldītu humāno krīzi, kas, protams, pieņems plašum, plašumā, bet jānodrošina arī droša ierašanās valstī, jārada legāli ceļi, kā ierasties Eiropā, jo šie migranti taču paši veido tālāk šo sociālo eh, situāciju valstī. Mēs dzirdējām eh, runātāju Sufiju kundzi, kas teica, ka tikai apvienojot spēkus, mēs varēsim panākt to, ka balsi dzird un ka vidus jūras ūdeņi vairs nav nokrāsot sarkani ar asinīm, bet atkal kļūst zili. Paldies priekšādātāji, paldies, ka ļāvāt man uzstāties un esmu gatava atbildēt pilnīgi noteikti arī uz jautājumiem. Muchas gracias, eh, querida. Liels paldies, mīļā Kinga! Tālāk no Itālijas Frēderiks kundze. Paldies! Liels paldies šo uzaicinājumu. Cik, cik ārkārtīgi svarīga šī tēma, par ko runājam, īpaši svarīga tā ir Itālija, un Itālija ir valsts, ko pārstāv. Itālija tie ir geogrāfiski apsvērumu dēļ, protams, ir īpaši pakraut, pakļauta šai migrācijas parādībai it īpaši šai migrācijai pāri jūrai. Mēs sastopamies ar ļoti daudz problēmām. Un mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai garantētu to, ka sievietēm un nepilngadīgiem tiek nodrošinātas tiesības. Viņi ir riskam visvairāk pakļautās migrantu grupas. un Eiropa nedrīkst izvairīties no savas atbildības, mm, jo tā ir saistīta ar cēloņiem, migrācijas cēloņiem, tas ir tie, kas ir ekonomiski pēc raksturu, kari un tā tālāk. Gal galā šādā veidā mēs taču skatāmies tikai uz sekām, bet ir jācīnās arī pret šīs migrācijas cēloņiem. Divas lietas, ko gribēju pieminēt. ko pieminēja Sufija kundze. Nu, pirmais no tiem ir mafija. Nu, diemžēl mafija ir tā, kas kontrolē visu šo migrantu kontrabandu un mm, ievešanu, un vismaz manā valstī nav legāli droši ieceļošanas veidu migrantiem manā valstī, bet ir ārkārtīgi svarīgi tāds nodrošināt, ja vērami, vēlamies novērst organizētās noziedzības īstenoto eksploatāciju attiecībā uz bēgļiem. Es turklāt gribēju vērst jūs uzmanību uz vēl vienu aspektu. Mums nepieciešams pārliecināties, ka ir stabils finansējums Eiropas Savienības budžetā, kas ļautu pārliecināties, ka visas valstis var piedāvāt atbilstīgo veselības aprūpi, psiholoģisko palīdzību un cita veida atbalstu šiem cilvēkiem, it īpaši riskam pakļautajām grupām. Tāpēc liels paldies vēlreiz par debatēm. Es ceru, ka tas tiks, eh, palīdzēs mums doties tālāk uz priekšu. Liels paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk sieviešu tiesību komitejas vārdā nākamā runātāja. Runāšu čehu valodā, saka Šoidrovs kundze, tā man vienkāršāk. Dāmas un kungi, godētie viesi, ārkārtīgi priecājos, ka man ir iespēja jūs uzrunāt un runāt savu kolēģu vārdu no tautas partijas. Esam ārkārtīgi pateicīgi par iespēju noturēt šādu viedokļu apmaiņu un ar jums apspriest eh, šos tematus. Galu galā priecājamies, ka ir tāda diena, kurā mēs atzīstam sieviešu lomu sabiedrībā un vēlamies pārņemt attiecīgi stafete, organizējot nākamo, nākamo gadu no pasākumus. Es uzskatu, ka sievietes bēglas, migrantas, sastopas ar diviem problēmu kopumiem. Sievietes arī Eiropā uh, kopumā joprojām sas, mm, sastopas ar to, ka viņu algas ir zemākas un pastāv vardarbība, kas tiek vērsta par viņiem, bet mig, sievietes, migrants turklāt vēl tam visam pa virsu sastopas ar ksenofobiju, viņas tiek uzskatīts par kaut kādām mm, ārvalstniecēm, kaut ko no ārpuses, un tāpēc mēs piekrītam tam, ka nepieciešams nodrošināt piekļuvi eh, dzīves vietām, veselības aprūpei, jāpiedāvā palīdzība arī garīgās veselības problēmu gadījumos, tad psiholoģiska palīdzība vardarbības upurēm, atbalsts sievietēm, kas, kam, jā, kam jārūpējas par bērniem, jo nereti šīm sievietēm tad nav laika parūpēties pašām par sevi. Mēs domājam, ka ir jāuzsver arī tas, cik ārkārtīgi svarīgi ir uh, aizsargāt, atbalstīt sievietes, meitenes un bērnus šai kontekstā. Apmēram desmit tūkstoši migrantu bērni ierodas, eh, šobrīd ir Eiropā, kas ir ieradušies bez vecāku pavadības, un, protams, ka viņi ir īpaši pakļauti vardarbībai, vardarbības riskam. Nu, diemžēl mums ir jākonstatē, ka šobrīd visai veiksmīgi mums nav izdevies šo problēmu risināt. Uh, tam jāpievērš lielāka uzmanība. Mēs augstu vērtējam centienus, ko, iz, ko izdara dažāda veida labdarības un nevalstiskās organizācijas un ir ārkārtīgi svarīgi, protams, novērtēt brīvprātīgo darbu. Mums Eiropas parlamentam vajadzētu daudz vairāk par to domāt, lai tiešām atzinīgi vērtētu brīvprātīgo darbu, es vajadzētu ar viņiem runāt, uzzināt par viņu pieredzi, un mums tepat laikā jāizturas arī realistiski. Ir 28 salībvalstis pārstāvētas šeit, kam visam jāspēj nonākt pie kopējas pieejas, bet katrai valstī ir sava vēsture, savas tradīcijas Mēs tautas partijā uzskatām, ka ir vajadzīga kopēja Eiropas pieeja, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varēsim gūt panākumus šai cīņā. Mums, mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība un dalībās šim jautājumam pieietu no uh, cilvēka pašcieņas uh, skatu punktu raugoties, cieņas pret cilvēka dzīvību, uh, Nu, tas ir tas pamatprincips, un tas, manuprāt, netiek teikts pietiekami bieži. Risinājums, vienīgais risinājums ir miers tuvajos austrumos, drošība Āfrikas valstīs un tuvajos austrumos, kā arī dzen palīdzība ekonomiskās attīstības procesā šīm valstīm, jo cilvēki jutīsies droši savās mājās, ja viņiem tur būs darbs, tad, domāju, viņiem nebūs nekāda iemesla doties bēgļu gaitās, un tas būtu ļoti, tas, tas būtu labi visiem, tas būtu ģimenēm, sievietēm, bērniem, visiem tas nāk tikai vienīgi par labu. Un tā ir tā kopēja atbildība, kas ir jāuzņems Eiropas Savienībai un dalībvalstīm. Subsidiāts princips, protams, šeit tiek piemērots, un tieši šī mesla dēļ Eiropas Savienībā paudīsim aicinājumu dalībvalstīm nākt klajā ar savu atbild, īstenot savu atbildības daļu, bet to var darīt viss tikai kopīgiem spēkiem. Un Eiropas Savienībai tas tā ir arī jādara. Ko, un tautas partijas nostāja ir tāda, ka mums, lūk, pirmajā vietā jāliek tieši sievietes un bērni. Lielas paldies Šoidrovs kundzei! Nākamā runātāja no Turcijas parlamenta Sibila Udemīra. Ozdemira. Paldies, ārkārtīgi priecājos, ka var būt šeit PM komitejas organizētajā pasākumā un gribu tā, mm, no sirds pateikties visiem organizatoriem. Gan es, gan mani kolēģi darbojamies dzimumu līdztiesības komitejā Turcijas parlamentā. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos mm, lai palīdzētu bēgļiem, sievietēm, bēgļiem, un paldies, ka devāt mums iespēju ierasties arī šeit un par to visu runāt. Pēdējo piecu gadu laikā pasauli piezīme, piedzīvo vienu visnopietnākajām humanajām krīzēm, un domāju, ka mums ir jādara krietni kas vairāk, lai cīnītos pret eh, šo krīzi. Uh, Visu mūsu apsvērumu rezultātā šodien e, šķiet, ka esam panākuši zinām ieguldījumu risinājumu meklējumos problēmām, kas saistītas ar dzīmumu Turcijā. Turcija cīnās ar migrācijas jautājumiem un ar tiem saistītiem jautājumiem pēdējo piecu gadu laikā. Mums ir 900 km robeža ar Sīriju. Un Sīrijas bēgļu skaits ir 7,6 miljoni Vairāk kā puse migrantu, kas nāk no šīs valsts, ir sievietes un nepilngadīgie. Turcija ir saņēmusi lielāko bēgļu skaitu mm, salīdzinot ar visām citām valstīm. Janvārī vien tas bija 2600, 2 tūkstoši eh, eh, bēgļu no Sīrijas, 46% ir nepilngadīgie. 10% ir bērni un ļoti daudz sieviešu. Desmit provinces Turcijā ir tādas, kur izve, kopā izveidos 25 bēgļu nometnes. Desmitiem tūkstoši Sīrijas bēgļu tur dzīvo, apmēram 200 tūkstoši Sīrijas bēgļu, eh, nu, tieši tur gūst patvērumu. Es pārstāvu galveno opozīcijas partiju Turcijā. Uh, un kā šīs partijas pārstāv var jums pastāstīt, ka lielākais problemātiskais jautājums tieši, migrā, tieši migrācija. Tas nav jautājums, ko Turcija var atrisināt vienu pātenē. Mums ir vajadzīgs starptautiskās sabiedrības atbalsts. Un es domāju, ka tieši Eiropas valstis te var darīt daudz, ko ir īpaši Eiropas Savienības dalībvalstām jāizrāda solidaritāte tādām valstīm kā Turcija, kas taču ir kandidāta valsts. Un nedrīkst te būt nekāda nosacījuma vai atrunas Eiropas Savienībai jāstāv ar mums plecu pie plecu šīs krīzes risināšanā. Turcija ir ļoti nopietna loma spēlējama šai lietā, un tāpēc es domāju, ka mums patiešām ir vajadzīga arī finanšu palīdzība. Es domāju, ka, ja tiks nodrošināta mobilizēt vajadzīgie līdzekļi priekš Turcijas, tad tas viss nāktu par labu. Uh, Mēs taču redzam, kādas ir šie problēma jautājumi, ir identificētas e, problemātiskās vietas un, nu, ir jāsāk rīkoties. Es un starptautiskajām organizācijām ir jābalze, jāmobilizē līdzekļi. Mums šie līdzekļi ir vajadzīgi pavisam steidzami, jo vajadzīgs taču to slikt lietā. Ne tikai EPA līdzekļi var tikt izmantot, es domāju, ka ne, nedara tas, ka tiek izmantot pirms iestāšanās līdzekļi, jāmeklē kādas alternatīvas metodas. Es zinu un esmu pateicīga par līdz šim saņemto atbalstu no jums, bet domāju, ka ir vajadzīgs vēl plašāks, pamatīgāks atbalsts. Gribu noslēgumā vēl teikt, lūko, reālai šīs problēmas risinājums tiks panāks tikai tad, kad tiks novērti šīs krīzes un migrācijas cēloņi, respektīvi karš un konflikts Sīrijā. Uh, Es domāju, ka visas valstis, un te nedrīkst būt izņēmumi, visām valstīm ir jāparāda spēja rīkoties šajā gadījumā. Partija, kuru pārstāv parlamentā, par savu pamatprincipu uzskata lūko miers mājās un miers pasaulē. Tas ir moto, ko ievies jau savulaik Ataturks. Un es tam tiešām ticu. Es domāju, ka šis sauklis ir ārkārtīgi svarīgs. Tas svarīgāks nekā jebkad vairāk tagad, vairāk nekā jebkad iepriekš. Un Turcijā eh, bēgļiem nestoties uz viņu dzimumu ir jābūt piekļuvē izglītībai, veselības aprūpē, sociālajiem pakalpojumiem. Turcijas valdība šobrīd īsteno atbilstīgus mērus un pasāks, un mēs kā galvenā opozīcijas partija, protams, atbalstam viņus šais centienos esam pieņēmuši svarīgus tiesību aktus šai ziņā. Un esam izstrādājuši arī zināmu sistēmu, kas, kad par migrantiem saucam uh, Bēgļiem saucam tikai cilvēks, kas nāk no zināmām teritorijām. Šī definīcija ir maidi, mainīta, esam modificējuši tiesību aktus, un tagad arī par ne Eiropies migrants varam saukt par bēgļiem. Tas nozīmē, ka viņiem var būt tieši piekļuva veselības aprūpas un izglītības pakalpojumiem janvārī. Pieņēmām arī virkni jaunu tiesību aktu, kas ļauj Sīrijas bēgļiem saņemt darba atļaujas Es atvainojos, ka pārkāpju uzstāšanās laiku, bet nu, tāpēc noslēgumā teikšu vēl tikai lūko. Turcijas integrēšana Eiropas Savienībā ir svarīga, un tāpēc mums jāpārliecinās, ka es dalību valsts un Eiropas iestādes palīdz Turcijai vairāk, pamatīgāk šīs krīzes apkarošanā. Mums taču ir kopīga vēstura. Un šī traģēdija ir viena no apjomīgākajām, ko esam kopējās vēstures gaitā piedzīvojuši. Jūs jau esat divreiz pārsniegusi atvēlēto uzstāšanās laiku, mēs esam trīs, nu jau jums ir vismaz sešas minūtes, esat izmantojuši. Vēlamies taču dot vārdu arī citiem, tāpēc jums izslēdzu mikrofonu. Mums Eiropas parlamentā šeit vienmēr ir, ne, mēs ļoti labi zinām, ka jūsu valsts Turcija piedzīvo pavisam tādu īpašu situāciju, mēs to zinām, un jums ir vajadzīga sadarbība no ES iestāžu puses Šādā līdzīgā pasākumā pirms nedēļa piedalījās jūsu kolēģis no Turcijas par parlamenta, kas stāstīja par to, kas norisinies to, to brīdi. Nu, tagad gadu pēc tam redzam, ka tas, ko viņa, par ko viņa runāja pirms gada, ir piepildījies, īstenojies. Tāpēc mēs ļoti uzmanīgi klausamies jūsu teiktajā, bet tiešām debatēm atrātais laiks nav gar, laiks, garš. Mums ir vēl citi, kas vēlas runāt. Un tagad došu vārdu nākamajam runātājam no Vācijas parlamenta. Jā, herzlichen Dank. Ich, uh... Paldies kā Vācijas Bundesrāts dalībniece Brēmenes esmu pateicīga, ka uzaicinājāt mani uz šo svarīgo konferenci, lai apspriestu šo arī ļoti nozīmīgo ziņojumu. Izteikšos pavisam īsi, minot tikai četras galvenās eh, lietas par šo ziņojumu. Pirmais punkts eh, - bēgļu plūsmas cēloņi. To jau ir vairāk kolēģi pieminējuši. Uh, bet ir šeit jānošķir divus būtiskākos cēloņus, kas ir noveduši pie šīs ekstrēmās situācijas ar bēgļiem patvēru meklētājiem, it īpaši saistībā ar sieviešu tiesībām. Visā pasaulē 60 miljonu sieviešu, kas ir devušās bēgļu gaitās, un e, galvenais iemesls ir karš, un mums kā sievietēm tas arī skaidri ir jānosauc ir jāiestājas pret kāru. Tas ir viens no senākajiem eh, lozungiem sieviešu kustībai Eiropā. Tas nevar turpināties, jo tīpaši tagad Sīrijā jau sestais gads ir iesācies karā. Un arī sievietēm ir jāsūta skaidrs signāls, ka mēs vēlamies mieru. Otrs iemesls ir bats. Arī tur Pie tā noveda lauksainiecības politika, kad daudzos reģionos iestājies ir bāts, un tad sievietes ar bērniem ir spiestas doties bēgļu gaitās. Otra lieta. Vēlos pieminēt 18. Eh, punktu par drošām izcelsmes valstīm. Ir labi, ka ziņojumā ir pieminēts šis jautājums, Nevar būt tā, kā Vācijā mēs diskutējam, ka mēs eh, uzņemam cilvēkus no eh, drošām eh, izcelsmes valstīm un tādējādi mazinām šo bēgļu aizsardzības iespējas. Cilvēkiem ir tiesības prasīt patvērumu. Un vēl viena lieta, ko neatradu ziņojumā neko par bēgļu pārvietošanas programmu. Vai tas nebūtu labāks risinājums, ir īpaši arī sievietēm? UNHCR ir skaidri norādījis, ka ir jāpiedalās šajā programmā, lai nebūtu jādodas smagajās bēgļu gaitās ar kontrabandistiem, mafiju, izvairīties no tā un piedalīties eh, atbalsts sniegšanā ir arī eh, Eiropas um, uzņemšanas direktīva masveidu plūsmām, tā vēl nav izmantota, tādējādi varētu mazināt milzīgās izmaksas un samazināt nērtības, kas tiek radītas sievietēm un bērniem jau uz vietas, Jordānijā un citās valstīs, eh, viņas tad varētu ātri uzņemt šajās programmās. Un noslēgumā uh, vēlos vēl kaut ko uzsvērt, es varētu daudz ko pozitīvu sacīt par šo ziņojumu, bet man prieks, ka uh, apvienoto nāciju organizācijā nosauktie eh, ilgspējīgas eh, attīstības mērķi ir pieminēti arī šeit, pie tiem ir jāpieturas, uh, un Eiropas Savienībai tie ir jāīsteno. Paldies! Paldies, mums ir atlikuši tikai desmit minūtes mūsu debatēm, tāpēc es tiešām aicināšu tos, kuri izsakās, izteikties pēc iespējas īsāk. Jo mēs vēlamies, lai visiem ir iespēja runāt, jo savādāk būšu spiest atslēgt mikrofonu. Erika Grovi kundze no Serbijas parlamenta. a lo mejor no lo he pronunciado bien. Aira Korovic, del parlamento. Varbūt neizrunāju pareizi uzvārdu. Aira Korovic, no, Korovic eh, no Serbijas parlamenta. I will speak. Paldies, es runāšu serbiski. Ja neću danas uh, pročitati ono što sam napisala u Beogradu. Jā, paldies. Es nenolasīšu to, kas eh, man sagatavots Belgradā, bija kā teksts. Man drīzāk ir jautājumi. Pirmais ir retorisks Mēs visi esam vienas prātas, ka šis temats ir svarīgs, bet vai tam pietiek ar trīs ar pus stundām? Es nevēlos pat pateikties klātesošajiem, jo tas ir mūsu pienākums būt šeit, runāt par šiem tematiem un rīkoties. Un mums ir nepieciešams arī tuvākajos mēnešos īstenot šīs lietas gan šajā iestādē, kur mēs atrodamies šobrīd, gan arī citām iestādēm. Otrs jautājums. Vai ir iespējams runāt par sievietēm, bēglēm un patvēru meklētājām no Sīrijas un Irāks, bet neviena sieviete nav no šīm valstīm šeit klāt šodien? Tas, ko es dzirdēju šodien, bija attiecībā uz pieredzi balstīti stāsti, uh, ko pastāstīja kā citi cilvēki, bet es būtu gribējusi dzirdēt no Sīrijas migrantus kādus e, viņas stāstu. Tas tāds e, teorētisks jautājums, man jau retorisks jautājums, man nav nepieciešama atbild uz to. Es būtu vēlējusies, lai mēs pajautātu paši sev. Vai mums nevajadzētu nākamnedēļ doties izbraucienā uz kādu eh, nometni, bēgļu nometni un kādu nedēļu vai divas tur pavadīt. Cik no jums būtu gatavi veltīt šo laiku šādam braucienam? Jums nav jābūt ekspertiem vai ārstiem vai eh, citu nozaru profesionāļiem. Tur jau var darīt eh, jebko, lai sniegtu palīdzību, kaut vai kafiju uzvārīt cik mu, no mums būtu divas, trīs, četras nedēļas gatavas palīdzēt nometnē šādā? Estoy segura de que sí. Tiene la palabra la... Jā, esmu pārliecināta, ka būtu cilvēki, kas būtu gatavi to darīt. Nikola no Kipras parlamenta. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, να πω... Jā, paldies. Es jau izteicos seminārā mūsu par šo jautājumu. Kiprā bēgļu jautājums tiek uztverts nevis filozofiski vai politiski, bet gan mēs to esam izdzīvojuši uz savas ādas vairāk kā 40 gadus, jo mēs eh, jūtam šo jautājumu. Varu pieminē, eh, piekrist iepriekšējā runātāja, ja mums šeit būtu bēgļi no Sīrijas vai Irāks, varētu pastāstīt eh, savas sajūtas un savu pieredzi, jo tie ir traģiski notikumi, viņi, cilvēki zaudē savu identitāti, savu eh, godu, cieņu, viņi mēģina atrast ko ēdamu, rast drošību, daudz no viņiem iet bojā katru dienu vidusjūrā Un šī pieredze ir traģiska. Tā skaitā Grieķijas salās. Un mums ir nepieciešams sniegt šiem cilvēkiem atbalstu. Ne tikai ekonomisks atbalsts ir nepieciešams, bet tiešām ir jāsniedz viņiem palīdzīga roka. tā maksa, ko šie cilvēki ir samaksājuši, ir ļoti augsta, lai nokļūtu brīvībā. Mēs jūtam pienākumu atstāt mūsu robežas atvērtas, ļaut šiem cilvēkiem atgūt cilvēku cieņu, ļaut viņiem uzturēties šeit, līdz viņiem ir iespēja atgriezties savā dzimtenē. Skaitļi, kas tiek minēti, ir milzīgi. Oficiālās aplēses saka, ka 60 miljoni pasaulē ir bēgļu, 20 miljoni ir devušies citām valstīm, citi paliek eh, kā pārvietotās personas savā valstī. Vairāk miljoni šeit, Eiropā. Tie ir milzīgi skaitļi, un mums ir ļoti liela atbildība. Mums ir jāsniedz praktiskā palīdzība. Paldies! It īpaši par to, ka iekļāvāties laikā. Un iepriekšējā runātājā es varu atbildēt, ka pirmajā seminārā mums bija no e, Irākas bēgle. Jā, mēs varbūt varējām viņu uzaicināt, viņu uz e, kopīgo diskusiju, bet tik tiešām e, pirmajā seminārā mums bija runātāji no bēgļiem. Tālāk Portugāls pārstāvs Amadors Kundze. Labrīt! Man prieks, ka šī starpparlamentārā sanāksme notiek par tik svarīgu jautājumu kā cilvēku tiesības un sieviešu bēgļu problēmas. Es atzinīgi vērtēju Eiropas parlamentu sagatavoto rezolūciju par šo jautājumu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi uh, ka mēs varam pietiekami skaļi izteikt savu nosodījumu saistībā ar eh, dzimumu aspektiem šai problēmā. Cilvēku tiesībām ir jābūt tam pamatam, uz ko būvēts mūsu sabiedrība, bet praksē praktiski visas sabiedrības, visās dzīves jomās sieviešu tiesības tiek pārkāptas. Mēs saprotam, ka katrā valstī šī situācija ir atšķirīga, bet diskriminācija pret sievietēm notiek visās valstīs, bieži vien balsoties uz stereotipiem, aizspriedumiem. Dalību valstīm ir nepieciešams strādāt vairāk, lai eh, sieviet, pret sievietēm bēglēm eh, izturētos tā, lai ņem, tiktu ņemtu vērā arī uh, tas, ka viņi e, ir pakļauti lielākam riskam savu dzimumu dēļ. Ir nepieciešams ar likumiem aizsargāt sieviešu tiesības visdažādākajās jomās. Un repatriācija, aizturēšana arī šajās jomās. Mums ir jānodrošina izglītības iespējas, lai cilvēki varētu tikt galā ar šiem jautājumiem. 51. gada Ženēvas konvencija skaidri nosaka, ka sievietes, kas ir kļuvusi par vajāšanas upuriem vai tādām darbībām, kas eh, dzimuma dēļ ir vērstas pret viņu cieņu, viņām ir nepieciešams piešķirt bēgļu statusu. Sievietes, kas tiek vajāts sava dzimuma dēļ, vienmēr ir ar tiesībām saņemt aizsardzību bet tas īsti nes, neatbilst 1A eh, pielikuma Ženēvas konvencijā. manuprāt, šobrīd šī situācija veidojas ļoti negatīvi, jo dalībvalstīm ir jāatzīst, ka sievietes, eh, kuras ir diskriminētas, viņām ir jāpiešķir bēgļa status. Ta, problēma ir tāda, ka e, likumi pastāv, bet tā, tie netiek īstenoti. Un sievietes migrāns saskarās ar milzīgām problēmām. Būtiskākais aspekts šajā jautājumā ir izglītība. Uh, Un arī plašsaziņas līdzekļos ir liels problēmas. Mums ir nepieciešams lielāks sieviešu skaits plašsaziņas līdzekļos, lai šos tematus apskatītu līdzsvaroti un pilnībā, vispusīgi. Šeit nav vietas virspusējam atspoguļojumam. Mēs nevaram ļaut vienkāršot tik sarežģītus jautājumus. Tas, kas mums ir nepieciešams, ir vairāk Eiropas, nevis mazāk Eiropas. Mums nepieciešams saglabāt Schengen zonu un aizstāvēt Eiropas vērtības. Tādu Eiropu, kur izveido Delora kungs, tādu Eiropu, kur tiek aizstāvēts cilvēktiesības. Paldies! Paldies! Jā, mums ir nepieciešams vairāk Eiropas, bet Eiropa nav kaut kas abstrakts. Eiropa tā ir dažādās, tā, dažādas institūcijas Un viena no tām ir eh, tur, kur tiek pārstāvēta nacionālās eh, valdības, un viņiem ir jāizpilda tas, ko viņi ir apņēmušies darīt. Salarbjan eh, skundze no Austrijas parlamenta. Paldies, runāšu vāciski. Tik tiešām tā, tas turpinās atkal un atkal. Tās valstis, kas ir aizvērušas acis uz eh, kara darbību citās valstīs, šobrīd aizver acis uz bēgļu plūsmām un eh, par tām visvairāk arī satraucās. Un jebkāda cita bēgļu politika pārsvarā tiek apspriest tikai kā tāda situācija. Mēs runājam par to, ka mēs neesam spējīgi eh, tikt galā pēdiņās ar bēgļu krīzi. Un un netiek minēti galvenie cēloņi šai problēmai. Un tā kā šeit ir tik daudz sieviešu zālē, es domāju, tas ir mūsu pienākums runāt arī par situāciju uh, sievietēm uh, mūsu valstīs. Es vēlos jums atgādināt, ka ISIS izvaroto, pārdoto un verdzībā turēto sieviešu skaits ļoti liels. Šīs sievietes nav atrastas, eh, ir atrasta tikai viena masveida kapvieta, un eh, plašsaziņas līdzekļi eh, to pat neatspoguļo. Un Boko Haram no, nolaupīto meitiņu gadījumā tiek teikts pēc gada, ka tur mēs neko vairs nevaram darīt. Viņas vai nu ir izprecinātas, vai nogalinātas, vai vienkārši pazudušas. Un tā tas nevar būt katrai sievietei ir jā, jāpauž savu sakāmais, aizstāvot e, sievietes, lai šādas situācijas neatkārtotos. Runājot par mūsu valstīm, e, arī tur problēmas netiek saukts vārdā. Piemēram, no Turcijas e, tika sacīts, ka mums ir tik daudz bēgļu, Mēs esam izmisuši, starptautiskai sabiedrībai ir jāpalīdz, bet netiek runāts par to, ka tieši Turcijā ir ļoti daudz sieviešu bēgļu, kas ir nonākuši kontrabandistu rokās, viņas tiek eh, pārdotas un piespiedu laulību atstājas, jo viņiem ir jāspēj sevi kaut kā uzturēt un izbēgt no nabadzības. Un, ja mēs šīs problēmas nesaucam vārdā, mēs nevaram arī atrast risinājums tam. Un mums, sievietēm, būtu jābūt īpaši drosmīgām eh, saukt savās valstīs šīs problēmas vārdā. Arī Austrijā nav savādāk. Arī mums bēgļu nometnēs bija problēma, ka netiek nodrošināta cilvēka cieņai atbilstoša situācija sievietēm nometnē uz vietas. Piemēram, nebija pietiekams dušas kabīnu skaits, e, arī higienas e, iespējas bija nepietiekams. Un risinājumu es varu atrast tikai tad, ja esmu pietiekami drosmīga reāli atspoguļot e, situāciju savā valstī. Un noslēgumā vēlos pieminēt vēl sekojošo. Protams, ka tikai ar efektīvu mieru nodrošināšanas politiku un sieviešu iesaistīšanu mēs spēsim panākt to, ka tiek e, atjaunots līdzsvars pasaulē. Bez sievietēm nebūs miera un bez sievietēm nebūs e, cilvēku cieņai atbilstoši apstākļi un e, bez sievietēm arī sieviešu tiesības netiks aizsargātas. Tas ir mans aicinājums e, kolēģiem šajā telpā. Esiet pietiekami drosmīgas, runājiet skaļi un reāli par faktisko situāciju savā valstī ar sieviešu tiesībām. Mēs nedrīkstam pamest sievietes novārtā. Mums ir jā E, dara visu iespējamais, lai sievietēm būtu cilvēku cīņa atbilstošas dzīves iespējas. Paldies! Tā kā mums nav palicis vairs daudz laika. Es atsaukšos uz kādu, kas runāja iepriekš, ka nākamreiz mums vajadzētu atvēlēt vairāk laika šādam pasākumam. To mēs noteikti arī apņemsimies darīt nākamajā gadā, organizējot šādu pasākumu uz pilnu dienu. Eh, lai būtu laiks gan visiem izteikties, gan šajos eh, darba semināros piedalīties. Es vēlos pateikties visiem, kas runāja šodien, kas dalījās eh, savās pārdomās, komentāros. Mums vēl daudz, kas ir darāms, esmu par to pārliecināta, un tāpēc mēs arī turpmāk turpināsim sadarboties, un kā viena dalībniece sacīja, tā, tas ir mūsu pienākums gan kā politiķiem, gan kā iestāžu pārstāvēm. Tas ir mūsu pienākums, mūsu atbildība, un mēs nedrīkstam slē, eh, vienkārši aizvērt acis uz šo situāciju. Es tagad mēģināšu izrunāt pareizi šo vārdu. Ingeborga Gisladotte ir, ir nākamā, kurai es došu vārdu, kas pārstāv eh, ANO sieviešu tiesību struktūru. Paldies, ka esat šodien šeit. Lūdzu, vārds jums. Very much, uh, Madam Chair. Jūs paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Vispirms vēlējos pateikties sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai par šīs sanāksmes organizēšanu un par to, ka esat mani uzaicinājuši piedalīties šajā sanāksmē ANO sieviešu tiesību struktūras vārdā. Es ļoti augstu vērtēju iespēju piedalīties šais debatēs, uzklausīt viedokļus un uh, izskanējušais apstiprināja arī mūsu pētījuma rezultāts Maķedonijā un Serbijā eh, pagājušajā gadā tiešām nav pilnībā ņemts vērā visas šīs dažādās problēmas, kas skar sieviešu situāciju migrantu krīzes eh, laikā. Ļoti uh, svarīgi, ka visas Eiropas parlamenta deputāti piedalās šajā diskusijā. Ja mēs domājam par sieviešu tiesību nostiprināšanu līdztiesību, tad daudz kas tiek runāts, ir dažādi plāni, paziņojumi, dokumenti pieņemti, bet diemžēl ir liela atšķirības starp to, kas ir uz papīra un ko konstatējam reālā dzīvē. Uh, un tas pats attiecas uz uh, bēgļiem un sievietēm bēglēm. Un es tiešām ceru, ka jūs uh, pēc tam uh, to, kas tika teikts, arī uh, īstenosiet uh, reālā dzīvē. Daudzas uh, sievietes ir bēglis ir piedzīvojis četru gadu ilgu karu Sīrijā un vēl eh, ilgāku eh, kara darbību Irākā un Afganistānā. 2016. gadā uh, sievietes bija lielākā bēgļu daļa no tiem, kas devās uz Uh, Grieķiju pār vidusjūrē. Bet sievietes saskaras arī bēgšanas procesā lielāku vardarbību. Tā kā pieaug sieviešu skaits, viņas neseņem uh, lielāku atbalstu šajā ceļā, bet, kā mēs to redzējām pirmdien, viņas saskars ar vien naidīgāku militarizētu uh, reakciju, kā tas ir skaidri redzams uz Grieķijas, Maķedonijas robežas, un tas pats sakāms par uh, nometnēm Kalē, Francijā. Sievietes kļūst par upurēm vardarbībai, kaut gan viņas meklē drošu patvērumu. 29. martā saka runātāja. Šīs uh, sievietes saņēma sejā asaru gāzi. Un uh, šīm sievietēm tagad ir maz izrēģu saņemt patvērumu, bet viņas var uh, tagad radikalizēties un pievērsties, uh, pie, pieslieties uh, terorista organizācijām. Uh, mēs saskaramies ar ļoti sprādzienu bīstamu situāciju Eiropā un vairs pietiks tikai viens dzirkstēls, lai uh, saktos ugunsgrēks. Uh, at, patvēruma situācija sievietēm bērniem kļūst arvien sarežģītāk, jo Balkānu maršruta valsts pieņem vienpusējas lēmumus saskaņā ar Ženēvas konvenciju patvērumu tiesības nozīmē individuālu patvērumu pieteikumu izskatīšanu. Kā ģenerāla sekretārs norādījis, šie jaunie ierobežojumi ir pretrunā ar 1951. gada Ženēvas konvenciju un 68. gada protokolu, jo ir uh, Um, šādā situācijā nav iespējams individuāli izskatīt pieteikumus. Uh, tas, kā bēgļi tiek apturēti pie Grieķijas robežas, uh, ir apliecinājums šiem apgalvojumiem. Uh, mēs domājam vai apgalvojumi uh, par to, ka tas viss tiek darīts saskaņā ar ES uh, Turcijas atpakaļ uzņemšanas līgumu, uh, neno, tomēr tas nenozīmē, ka nav jāaizsargā sieviešu tiesības, ir jāņem vērā arī LGBT tiesības valstīm ir saprātīgi jāinterpretē uh, Ženēvas konvencija, jāsniedz uh, viss atbalsts uh, un aprūpi jānodrošina bēgļiem. Šīs komitejas ziņojums par sieviešu bēgļu situāciju Eiropas Savienībā uh, ir jāatzīst, ka uz dzimumu balstīta vārdarbība un cita vārdarbība, kas vērsts pret sievietēm, ir jāatzīst kā pamatojums patvērumu meklēšanai un piešķiršanai Eiropas Savienībā. Juridiskā palīdzība sievietēm, kas pie jāprast patvērumu, ir jāsniedz, jāsniedz arī psiholoģiskās konsultācijas un jāatvieglo sievietēm individuālu patvērumu pieteikumu iesniegšanai, atdalot tos no uh, vīra iesniegtā pieteikuma, jo ir tādi gadījumi, kas sieviešu tiesības ievēro, ierobežo viņu vīri. Eh, Turcijā 2,5 miljoni eh, sīriešu bēgļu ir puse no tām ir sievietes un daudzos gadījumos sievietes ir palikuši Turcijā, vīri devušies prom un tagad ģimeņu apvienošanās process ir arvien ierobežotāks un eh, to ir arvien grūtāk panākt, tīpaši Vācijā un Dānijā. Uh, Tagad e, Eiropā un visā pasaulē ir nepieciešama politiskā griba un drosme veikt e, vērienīgus bēgļu izmitināšanas pasākumus, nodrošinot viņu cilvēku tiesību ievērošanu, un politiķiem ir jābūt pietiekami drosmīgiem stāties pretī uh, naidām kas pausti tiek pret bēgļiem. Mums ir nepieciešama politiskā griba un dzimumu problēmu apzināšanās ir jāspēr solis tālāk uh, Eiropas Savienības Turcijas samitā, kas notiek šeit Briselē. Pirmdien par šiem jautājumiem ir jārunā. Uh, un arī Mārtiņš Šulca uh, pieminēja to savā ievadu uzrunā. Vēlreiz pateicos par to, ka man uzaicinājāt uz šo sanāksmi, un es uh, ceru, ka tas būs solis uz Eiropas Savienības Turcijas samitu pirmdien. Paldies! Paldies, saka priekšstādētāja, un lai noslēgtu šī uh, uh rīta sanāksmi, dodu vārdu Honibols kundzei, kur ir Eiropas parlamenta referente par ziņojumu, kas jau ir pieņemts mūsu sieviešu tiesību komitejā, un to izskatīsim plenārsēdē. Uh, un šajā ziņojumā runa par sieviešu uh, bēgļu uh, situāciju un tiesībām, un tajā ir runa, eh, referente ir iepazinusies ar situāciju uz vietām un ir vedusi sarunas ar dažādām politiskām grupām parlamentā strādājot pie šā ziņojuma. Paldies, saka Hanibals kundze, man ir liels gods uh, piedalīties šajā sanāksmē un uh, jūs uzrunāt. Es esmu referenti par šo ļoti būtisko jautājumu. Es pievērsīšos tikai dažiem punktiem, eh, dažām problēmām, kas šodien tika nosauktas. Es augstu vērtēju iespēju uzklausīt jūsu pieredzi, jūsu viedokļus, un ir eh, tiešām liels eh, prieks par to, ka tik daudzas kolēģis no um, dalību valstu parlamentiem un no citu valstu parlamentiem ir atbraukušas, lai piedalītos šajā sanāksmē. Un, kā iepriekšējā runātāja teica, mums ir nepieciešama politiskā drosme un griba uh, šajā ļoti sarežģītajā, nepanesamajā situācijā. Mums visiem jāstrādā kopīgiem spēkiem, lai rastu risinājumu. Šodien mēs runājām par to, eh, kā eh, palīdzēt sievietēm un bērniem šajā konflikta krīzes situācijā, kā uzlabot viņu stāvokli. Mēs visi kā izējas punktu esam izvēlējušies cilvēku tiesības, cilvēku cieņu. Ikvienam sievietēm, bērniem ir jānodrošina uh, cienīga attieksme saskaņā ar mūsu uzskatiem, mūsu vērtībām. U, jādomā par tiem, kam ir īpašas vajadzības, kas ir īpaši neaizsargāti. Mums ir eh, jā. Uh, ja, ņem vērā arī dzimumu aspekti, bet, diemžēl, pārāk daudzās Eiropas valstīs tas tā nenotiek. Daudzas sievietes bēgles nesaskaņas ar šādu attieksmi, iebraucot Eiropas Savienībā. Kā tika norādīts šis šī dzimuma perspektīva Uh, skatījums uz to, ko sievietes un bērni ir uh, piedzīvojuši bēgļu gaidās, gaitā šīs ciešanas. Diemžēl šie jautājumi nav joprojām parādījušies mūsu darba kārtībā. Uh, ziņojums tiks apspriests otrdien parlamentu plenārs sēdē startautiskajā sieviešu dienā 8. martā. Mums ir liels prieks, ka mums izdevās panākt to. Tas ir tas būs tāds simbolisks uh, notikums. Šis jautājums par sievietēm bēgļiem ir jāapspriež šo uh, starptautiskajā sieviešu dienā šogad. Uh, tas mēs arī uh, uzskatām, ka Eiropas Savienības valstu valdībām ir aktīvāk jārīkojas eh, tajās eh, valstīs, eh, kur šie bēgļi tiek uzņemti. Un tas ir mūsu parlamenta ieguldījums. Mums ir jāpanāk, lai mūsu uh, Uh, valstu valdības dara visu iespējamo sniedzot atbalstu sievietēm bēgļiem. Mēs šobrīd saskarāmies ne tikai ar bēgļu krīzi, bet arī ar politisku krīzi, un daudz runātāji norādīja, ka jāvēršas pret krīzes cēloņiem, pret karu, no kā bēg tik daudzi bēgļi ierodoties Eiropā. Bet šī varbūt ir tas uh, Eh, sarežģītākais uzdevums, ko nav tik vienkārši atrisināt. Cerams, ka, šīs, ka tas tiks atrisināts kā reiz. Daudz, kas tika teikts par sievietēm un mieru Daudzas sievietes ir uh, iesaistījušās cīņā par mieru. Mums ir senas sieviešu kustību tradīcijas Eiropā un miera saglabāšana, mē, miera iedibināšana ir mūsu darba kārtības uh, viens no svarīgākiem punktiem. Šī, šajā krīzē arvien pieaug sieviešu bēgļu īpatsvars, nu jau tas pārsniedz pusi no visiem bēgļiem. Vienā no semināriem uh, tika minēti UNICEF dati, ka pirmo reizi vairāk nekā 60% no bēgļiem ir sievietes. Pagājuši gada tas, tie bija tikai 20%. Līdz ar to šis jautājums kļūst arvien aktuālāks, tas ir jārisina. Arvien vairāk sieviešu ierodas eh, kā bēgles, un eh, es paredzu, ka šī tendence tikai vēl turpināsies. Un mums vajadzētu vairāk uzklausīt sievietes bēgles, viņu pieredzi. Mums eh, prieks, ka vienā no semināriem uzstājās bēgle no Irākas Mēs daudz dzirdām no nevalstiskām organizācijām, palīdzības sniedzējiem. Es arī ar viņiem sadarbojos, gatavojot šo ziņojumu, bet tomēr tas nav tas pats, kas uzklausīt pašas sievietes, kuras ir devušās bēgļu gaitās pametot savas mājas. Ehm, būtu jāuzzina, vai šīs sievietes ir eh, sastapušās ar vardarbību no citu bēgļu puses, no varas iestāžu pārstāvi puses, ehm, cik eh, sarežģītos apstākļos viņas ir eh, bijušas. Mums pat grūti ir iedomāties šādu situāciju pašiem. Un es gribētu jūs aicināt, ja jums ir laika apskatīt foto izsākumu, iestādi, kura atrodas parlamentārie telpās. To ir izveidojis uh, Marija Ziņī, uh, sieviešu tiesību komitejas uzdevumā. Un uh, šī izstāde atspoguļo reālo situāciju. Šīs sievietes meklē patvērumu, meklē labāku dzīvi, mums viņām ir jādod nākotnes cerības Es vēlos pateikties visiem, kuri atbraukuši uz šo sanāksmi. Un es eh, gribu teikt, ka man radās pārliecība, ka tagad mēs būsim labāk informēti, mēs zinām vairāk, kāda ir situācija, un mēs varēsim labāk palīdzēt sievietēm, bēglēm un viņu bērniem. Muchas gracias, senora Honeyball. Lielas paldies, Hannibals kundze. Es gribu teikt paldies, kā priekšsādātāji arī tulkiem, kas tulkoja šo pasākumu. Vēlos teikt paldies visiem, kas piedalījās šajā seminārā. Gribu atgādināt, ka jūs esat visi uzaicināti arī uz kokteili, tāpat ārpus menu, menu vienākā, tas ir um, pirmā stāvā. Un, lai jūs nepazustu visos šajos Eiropas parlamentu kulāros, izmantojiet mūsu darbinieku palīdzību, kas ārā pie zāles jūs gaidīs. Paldies!